sēdes un aktīvi tajās piedalīties, ja vien jūs parakstat deklarāciju, ka nenodarboties ar lietām, kas nav savietojams ar Eiropas parlamenta uh, deputāta amatu. Luigi de Magistris, bijušais Eiropas parlamenta deputāts, ir iesniedzis man lūgumu aizstāvēt viņa parlamentāro imunitāti un privilēģijas. jo viņa lieta tiek izskatīta civil tiesā Lamecijā termē. Saskaņā ar reglamenta 6. panta 3. apakšpunktu šis lūgums tiks nosūtīts kompetentajai atbildīgai komitejai. Un visbeidzot, saskaņā ar 3. panta 4. apakšpunktu juridisko lietu komiteja savā sēdē, kas notika šī gada 11. jūlijā,